Dear President, So, die Sitzung ist hiermit. Līdz ar to pasludinu sanāksmi par atsāktu. Vakardienas proto sanāksmes protokols un pieņemtie teksti visiem ir pieejami. Vai kādam ir iebildumi? Ja iebilduma nav, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Pirmais eh, darba kārtības punkts pašlaik